īsu skaidrojumam. Tie kolēģi, kuri atstāja šobrīd zāli, lūdzu dariet to lūsumā. Tādā veidā, lai mēs varētu tagad ķerties pie balsojuma skaidrošanas. Doamna Morvai Krist. Deputāte Morvaja. Deputāte Morvaja. köszönöm szépen mikrofonommal van probléma elnézést. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka bija neliela problēma ar manu mikrofonu. Finanšu pakalpojumu regula. Es eh, balsoju pār šo ziņojumu. Manuprāt, ļoti svarīgi tas, ka pa finanšu pakalpojumi tiek pakļauti ļoti stingram regulējumam. Kā Ungāriedēm man tas ir svarīgi, jo ikdienā es redzu, uh, Eh, banku ļaunprātīgu praksi, kas pārkāpja patērētāju tiesības. Un šīs rīcības sekas redzot simtiem tūkstošu ungāru pilsoņu, kuriem ir sūdzības par, eh, par aizdevumiem, kas ir ņemti ārvalstu valūtā. Neraugoties uz tām traģēdijām, ko ir izraizījušas smaiņas likmes, un kuras bankas vēl aizvien uzspiež kartes un citus produktus uh, Ungārijas pilsoņiem lidostās un citās, uh, citās vietās. Šie jautājumi ir jāregulē. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mūsdienu ekonomika vairs nav iedomājama bez elektroniskām finansiālām transakcijām, un atšķirība no sensenajiem laikiem, kad bija iespējams maksāt vai nu pēc bartera principā, vai nu ar tiešo transakciju no rokas rokās, vai viduslaikiem, kad parādījās vekseļu sistēma, moderna pasaulē arvien aktīvāk maksā tieši ar elektroniskām transakcijām. Līdz ar to, jo skaidrāk būs legāli aprakstītas visas šo darbību realizēšanas principi, jo efektīvāk būs iespējams gan tos ievest dzīvē gan arī dabūt zināmu impulsu ekonomikas attīstībai tieši labākas standartizēšanas dēļ. iespēja skaidrākai maksājumu pakalpojumu izvēlei un to paredzamība integrētāka un drošāka elektronisko maksājumu iekšējā tirgus izveidošana un pastāvīga attīstība visu maksājumus iesaistītu pušu tiesību un pienākumu standartizēšana dalībvalstu starpā tā starpnieka komisijas un to darbības principi tas viss eh, ir daudz kas cits uz to attiecināms ir absolūti nepieciešams gan eiropas savienības ekonomikas veiksmīgai attīstībai gan patērētāju uzticēšanās stiprināšanai. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo ziņojumu ko ir sagatavojis kolēģis Tajānī. Es uzskatu, ka elektronisko transakciju jomā ir ļoti svarīga patērētāja aizsardzība. Šie ir. Es atbalstīju šo priekšlikumu, tāpēc, ka es uzskatīju, ka ir ļoti svarīgi izveidot vienotu tirgu un drošu tirgu, tā lai mēs varētu veikt elektroniskos maksājumus. Uh, Es saprotu, ka ir nepieciešams, lai elektroniskie maksājumi būtu integrēti, integrēti ar citiem finanšu aspektiem un finanšu pakalpojumiem, jo mums ir svarīgi informēt uh, mūsu iedzīvotājus tā, lai viņi būtu, uh, lai viņi būtu, viņa būtu pilnīga skaidrība, kā var veikt elektroniskos maksājumus. Lūdzu, Kelikungs. Uh, eh, involver un tur uz kaut šokamā. Paldies, priekšsēdētājs, balsoju pār šo ziņojumu. Manuprāt, tā Jānī kungs ļoti labu darbu ir paveicis. Tas būs ļoti svarīgi. Galvenokārt jau tādēļ, ka aizvien vairāk transakciju notiek eh, pārobežu eh, līmenī. Mums ir nepieciešama ļoti skaidra noteikuma, lai ar to viss tiktu galā. Manā valstī ir ļoti daudz mazo vidējo uzņēmumu, kas tiek izveidoti, un viņi eh, eksportēs preces, eh, tā skaitā Um, pārdodot tās internetā, un tieši tādēļ mums ir nepieciešams nodrošināt, ka iekšējais tirgus tiek stiprināts, lai šīs transakcijas var veikt ļoti labi. Tādēļ tas ir ļoti svarīgi. Tālāk pospešilkums. Pane předsedo, já jsem tento návrh. Paldies, priekšsēdētāj. Es arī atbalstīju šo eh, šo dokumentu, tāpēc, ka es uzskatu, ka elektroniskās transakcija ir ārkārtīgi svarīgas, jo tās tiešām palīdz veidot vienotu tirgu un nojaukt robežas starp Eiropas Savienības valstīm. Vakar mums bija iespēja diskutēt par ļoti svarīgiem jautājumiem, arī iespēja, kā mēs varētu uh, tirgoties pāri robežām, kā mēs varam šos instrumentus izmantot, lai varētu veicināt vienotā tirgus attīstību. Un Eiropas Savienība līdz ar to kļūst arvien stiprākā. Tāpēc es atbalstu šo priekšlikumu un es uzskatu, ka ir jāturpina tālāka attīstība, tā lai būtu arvien jaunas iespējas. Un es e, uzskatu, ka mēs šeit runājam par mūsu uh, iedzīvotāju interesēm, tā lai bankas maksājumi būtu pieejami un lai būtu iespēja, protams, arī sargāt savus gan datus, gan arī uh, būtu, lai būtu tiešām droša vidi nodrošināta. Paldies! Uh, la propunerea de rezoluție legislația privind creditele ipotecare e cazul Spaniei. Tagad par finanšu instrumentiem Spānijas gadījumā. Vispirms deputāte Morvaja. Természetesen igennel szavaztam. Jā, protams, es eh, balsoju pār šo ziņojumu lai palīdzētu tiem, kuri ir ņēmuši hipotekāros aizdevumus. Spānijā 95 ģimenes zaudē savas mājas šo uh, likumu dēļ. Um, Ungārijā šī situācija vēl daudz smagāka, kā es sacīju iepriekšējā reizē tie, kas ir ņēmuši aizdevumus eh, ārvalstu valūtā, uz tiem neatiecās eh, izsludinātais moratorijas, cilvēki zaudē savas mājas. Lai eh, to apturētu, juristi un nevalstiskajās organizācijas pastiprina savu darbu, tas ir nepieciešams. Viņiem vajadzētu iepazīties ar šo ziņojumu, kuru es arī publicēšu savā Facebook kontā. Tālāk Urbans Krespo. Viņš nav tad mamīkinkungs. Viens no galvenajiem iemesliem, kā arī sekam pēdējos desmit gadus ekonomisko un finansiālo krīžu gadījumos vairākas valstīs, tā skaitā mana valsts Latvijā, bija tieši iedzīvotāju nespēja atmaksāt kredītiestādēm saņemtus uh, kredītus māju, automašīnu un citu preču iegādēji kamēr ir pilnīgi loģisks ka kredīta saņemšanas gadījumā aizņēmējiem pēc norunāta perioda ir jāatmaksā gan kredīts gan ar to asociētie procenti nenormāli ka tik lielam ļaužu skaitam pienākas šķirties ar savām mājām vai citiem īpašumiem kuri nereti tiek pielietoti kā ieķilājumi šo kredītu saņemšanai. kolēģi cilvēku tiesības uz jumtu virs galvas ir viens no fundamentālākajiem līdz ar to ir pilnīgi nepieciešams izstrādāt caur reformēšanu tādu un hipotekāru likumdošanas sistēmu ka cilvēkiem būtu iespēja gan saņemt kredītus gan arī pilnībā tos atmaksāt. atbalstu un nobalsoju par. paldies! pane předsedající paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Es varu teikt, ka šis jautājumu, šo jautājumu neesmu atbalstījis ļoti prozaiski iemeslu dēļ, jo es uzskatu, ka mēs šeit uh, neko nepanākam, jo mēs šeit runājam par vienas valsts problēmām, kas vienkārši tiek pārliktas Eiropas Savienības līmenī, bet netiek runāts par Eiropas Savienības kopējo risinājumu. Es saprotu, ka solidaritāte ir absolūti vajadzīga, un es pilnībā solidarizējos ar tiem tūkstošiem cilvēkiem, kuriem, kuri Spānija ir zaudējuši savu mājokli, tāpēc, ka banka ir uzvi, uzlikusi hipotēku, un pēc tam attiecīgi viņi nevar samaksāt, un vienkārši banka atņem. Uh, Un es saprotu, ka, protams, mums ir nepieciešams palīdzēt cilvēkiem, kuri ir šādā situācijā, bet es nevaru piekrist tam, ko teica Spānijas premjers, ka viņš uzskata, ka šī problēma jārisina citiem, un, un tāpēc arī šis priekšlikums, kas šobrīd ir uh, piedāvāts, es nevaru konceptuāli šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies! Tagad Eh, pāriesim pie rezolūcijas par nāvso deputāte Morvai. Paldies, priekšsēdētāji. Ungārijā mums bija nāves sots līdz 90. vai 91. gadam. kā universitātes profesors, kas māca kriminālu procesu aspektu universitātē, es eh, devos uz eh, tiesu prāvām ar saviem studentiem. Tās bija tiesas prāvas, kur tika pasludināts nāvs sots. Tas bija laiks, kad es un eh, mani studenti redzējām cilvēkus, kas tiek notiesāti uz nāvi. Tāpat mēs arī devāmies uz cietumiem, tiek, tikāmies ar cilvēkiem, kuri gaida nāvas soda izpildi eh, savās kamerās. Tā kā es esmu redzējusi, tikusies ar šiem cilvēkiem, man ir ļoti grūti. Ir grūti pateikt, ka es atbalstu nāves sodu, ka cilvēki tiktu nogalināti arī manā vārdā. Tomēr, kā krimināltiesas eh, Ad, eh, advokāte, es arī eh, esmu pieredzējusi šausminošu noziegumus pret bērniem, tā kā nav soda arī savā ziņā, tomēr ir, ir attaisnojumi. Pospešokums. Děkuji pěkně, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētāji, es atbalstīju šo priekšlikumu, jo es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai nāves soda nebūtu. Es uzskatu, ka tas ir barbariski, un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka politiķi to atbalstītu. Mēs varam Mēs varam taču aizstāt nāves sodu ar, eh, ar, ar eh, mūža ieslodzījumu. Mums ir risinājumi vienmēr. Bet izskatās, ka šobrīd nav tulkojuma dažās valodās, no čehu valodas, līdz ar to varbūt jūs. Tā rezolvēt? S-a rezolvat? Vai viss ir atrisināts? Nebija tulkojuma no čehu valodas. Can in Okay, okay. start again. Izskatās, ka viss ir labi. Jūs varat vēlreiz sākt. Lūdzu. Es ceru, ka šoreiz viss būs labi. Viss ir atrisināts. No, I, I was asking you. Es jūs lūdzu vēlreiz pateikt to pašu. Labi. Jo vienkārši mums. Jā, vēlreiz paldies par iespēju izteikties, un es varu teikt, ka es atbalstīju šo uh, dokumentu, tāpēc es uzskatu, ka Eiropas Savienībai kā starptautiskai institūcijai, kurā uh, visā pasaulē aizstargā cilvēku tiesības, ka mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka mēs e, cilvēku tiesības kaut kādā pārkāptu. Un, ja 300 nāvis, par kurām mēs runājam, tas jau arī ir pa daudz un vienmēr ir iespēja, vienmēr ir iespēja e, izvairīties no šāda barbariskā veida. Mums ir nepieciešams saprast, jo mēs šeit runājam par Saudarābiju, kur tiek izpildīta nāves sodi, bet e, par Ķīnu, par citām valstīm, bet te pašā laikā uh, Te pašā laikā mēs paši domājam par kaut ko citu. Atceramies Saudarābijas gadījumu, kur disidents, kur disidentam tiek pie, piespriezt nāvis sots. Tāpēc arī mums ir nepieciešams, lai politiķi rīkoto saskaņā ar saviem vārdiem un nekādā gadījumā nepieļautu e, šādu risinājumu, ja vienmēr ir alternatīvas. Lielas paldies, mamma Ikinako. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jebkuram cilvēkam jābūt tiesībām gan uz dzīvi, gan uz likumīgam sodīšanas procedūrām pārkāpumu gadījumā, gan arī iespēja atmaksāt sabiedrībai no tiesas saņemto sodu, cik vien ilgs laiks nevajadzētu izterēt, lai to pilnībā izdarītu savukārt nāvessods modernā pasaulē vairs nevar tikt apskatīts kā efektīva sodīšanas metode it īpaši ņemot vērā ka vienmēr pastāv varbūtība ka šāds sods varētu tikt piespriests nepareizi līdz ar to cilvēks zaudētu savu dzīvību par noziedzībām kuras viņš nekad vai viņš vai viņa nekad nedarīja. pēdējo gadu laikā dažās pasaules valstīs nāves sodu piespriešanas gadījumu skaits krietni paaugstinājies fakts kas ir visai nožēlojams it īpaši ņemot vērā ka vairāki gadījumi attiecās uz cilvēkiem kas nedarīja to par ko viņus sodīja. es atbalstīšu šo rezolūciju. paldies! Paldies, Kelly kungs! Eh, paldies, priekšsēdētāji! Es arī balsoju par. Un, protams, ir ļoti labi, ka ir arvien vairāk valstu, kas atsakās no nāves soda. Un tas ir sevišķi svarīgi Eiropas Savienībā, protams. Mums pat nav jārunā par tādām lietām, mums nav jārunā par iespēju atgriezt nāves sodu. Protams, ir bijuši traģiski gadījumi un cilvēki uh, ir neapmierināti, varbūt viņi gribētu, lai kāds noziedznieks tik tiešām tiktu nogalināts, lai viņam tiktu piespriezt nāves sots, bet tas nav civilizēti, tas ir pretrunā ar cilvēku pamatiesībām. Ir bijuši tik tiešām gadījumi, kad cilvēksam ir izpildīts nāves sots, bet pagāja gadi, bet īstenībā šis cilvēks nemaz nebija pie vainas. Tāpēc es uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai visā pasaulē uh, tiktu ievērotas cilvēktiesības, un nu tāpēc nāves sodam nav vietas. Paldies, Makovei kundze. Mulțumesc. Sunt împotriva pedepsei cu moartea. Paldies, priekšsēdētāji, esmu pret nāviso 2014. 2500 cilvēki ir miruši nāvisoda pielietošanas rezultātā. Katru dienu cilvēki tiek novies, notiesāti uz nāvisodu. sodu pārkāpumu dēļ vai sautiesību īstenošanas dēļ. Un šeit es runāju par tiem, kuri piedalās protestakcijās un ir tīpaši eh, atcerēsimies eh, Saudarābijas eh, iedzīvotāju Alim al-Nasri gadījumu. Pirms dažiem mēnešiem Saudarābija tika veikta samputācijas eh, locekļiem, vairākiem cilvēkiem, kas tika notiesāti par sīkākiem pārkāpumiem. Vai mēs tiešām dzīvojam 2015. gadā? Šodrovs kundze, paldies! 300 nāves, par kurām mēs runājam, Eiropas Savienībā šāda attieksme nav pieļaujama. Mums ir jābūt principiāliem. Mums ir jāsaprot, ka cilvēka dzīvība ir jāaizsargā, to nedrīkst atņemt. Un tāpēc arī nepieciešams aizstāt uh, nāves soda gadījumus uh, ar mūža ieslodzījumi. 2014. gadā Ķīna ir pāri pat 200 nāves sodiem izpildīti, un tāpēc arī es, es atbalstīju šo rezolūciju. Ne jau tādēļ, ka es uzskatu, ka Eiropā ir pati labākā pasaulē, bet tādēļ, ka nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut nāves sodu ne Eiropā, ne citur. Mums, mums ir svarīgi, lai cilvēki, eh, lai cilvēki, kuri, piemēram, pārstāv citas reliģijas, kas nav galvenā reliģija, vai ir no, vai ir eh, seksuālās cita orientācijas, lai šie cilvēki nekādā gadījumā netiktu nogalināti. Paldies, un mēs tagad pārējām pie nākošā teksta pieredze, kas gūta no sarkano dubļu katastrofas Ungārijā. Deputāte Morvai. Paldies priekšsēdētājiem. Soda mērķis ir novērst noziegumu, lai tā, to neatkārtot nākotnē. Es Atsaucos šeit uz eh, sarkano dubļu katastrofu, kas notika Ungārijā. Jo nevar tikt apgalvot, ka mēs nedrīkstam skatīties pagotnē, ka mums jādomā par nākotni un jādomā, bet mums ir jādomā par preventīvām darbībām lai e, šādi notikumi neatkārtotos. Taču, lai e, ieviestu labāku prevenciju, mums ir jāizdara secinājumi no šīs traģēdijas, mums ir jāatrod atbildīgie, ir jānosaka viņa atbildība precīzi, lai varētu identificēt un noteikt šo atbildību. Tas kalpot arī prevencijai. Mamīkinku. Paldies, priekšsēdētāja kungs! pirms pieciem gadiem ungāri pārdzīvoja visnopietnāko industriālo kā arī ekoloģisko katastrofu savas valsts vēsturē. rezultātā desmit cilvēki gāja bojā un pusotrs simts tika ievainoti. gribētu vēlreiz izteikt manas sirsnīgās līdzjūtības bojā gājušo ģimenēm un ungāru tautai vispār eiropas jaunākajā vēsturē tas esot bijušas plaša mērena katastrofas kuru dēļ eh, tika ciesti milzīgi zaudējumi piemēram prestiža tankera naftas izšļakstīšanā galīcijā divi tūkstoši otrajā gadā un par laimi tolaik neviens cilvēks negāja bojā. tomēr pastāv liela starpība starp katastrofām kuras ir ļoti grūti pat teorētiski paredzēt un tām kur sistemātiski tika uzkrātas problēmas kā arī nereti netika realizēta praksē drošības tehnika ņemot vērā ka eiropā daudz viet joprojām pastāv vairākas rūpnīcas un citas iestādes kur tiek apstrādāti vai glabāti veselībai un dzīvībai draudoši materiāli ir absolūti nepieciešams aktīvi informēt blakus dzīvojošus cilvēkus par esošo stāvokli. paldies! paldies priekšsēdētāj! pirms pieciem gadiem Ungārijā notika lielākā rūpnieciskā katastrofa valsts vēstulē, vēsturē, sarkano dubļu katastrofā. Vides komiteja sūtīja mutisko jautājumu padomēm komisijai ļoti konkrēts jautājums par to, kā tiks mainīta likumdošana, lai novērstu šādas iespējas nākotnē. Uh, kādā veidā tiks sniegts finansējums, lai tiktu galā ar finanšu uh, sekām šīm katastrofām. Komisija nekad nav atbildējusi uz šiem jautājumiem. Tāpēc man ir prieks, ka šobrīd mums ir rezolūcija, kurā ir rakstīts, kas ir darāms, ir skaidri uh, atrunāts uh, piesārņotājs maksā principu ievērošanas pienākums un komisija ir jāizveido fonds, lai kompensētu e, katastrofas sekas. Kelī kungs. Makovejs kundze nav klāt, tad ir Kelī kungs. Jā, es atvainojos. Saka priekšsarētais. Tagad mēs runājam par dzimumu līdztiesību. Un līdz ar to Es atvainojos jums, vispirms ir Morvai kundzei vārds. Paldies, priekšsarētāji. Es atturējos šajā balsojumā. Un š, tas bija šāda iemesla dēļ. Šī ziņojuma galvenā ideja ir tāda, ka mēs dodam naudu tā sauktājiem jaunatistības valstīm, uh, kuras ir gatavas eh, pieņemt Eiropas Savienības idejas par dzimumu līdztiesību. Man nav problēmas ar pašu principu, es esmu pret eh, diskrimināciju, kas balstīta uz dzimumu, bet tas, ko mēs runājam, nav tādas tiesības, eh, kā, piemēram, meitenēm tiesības apmeklēt skolu Āfrikā vai aizliegums sieviešu ģenitāliju sakropļošanai. Uh, Tā ir nepieņemama tradīcija, bet ziņojumā ir rakstīts, ka aborts ir cilvēktiesības, un tā sauktā jaunatīstības valstīm tas ir vienkārši jāpieņem. Tāpat ir eh, punkti par transseksualitāti, interseksualitāti un normām šajā jomā. Un mēs vēlamies uzspiešos principus šīm valstīm apmainā pret naudu, un tas nav pieņemams. Mamikina kungs. priekšsēdētāja kungs cilvēce kā arī vairākas citas dzīves būtnes mūsu planēta sastāv no divām daļām sievietēm un vīriešiem un jābūt absolūti pašsaprotamam lai abas šīs puses pilnā apmērā un pēc iespējas aktīvāk piedalītos savu attiecīgo valstu sabiedrību dzīvē kas attiecas arī uz pārnacionālo visnacionālo līmeni. daudzās valstīs diemžēl arī eiropas savienībā dažāda vecuma sievietēm joprojām nav pietiekami pilnas kontroles pār savām dzīvībām agras laulības gadījumi ir tikai viens šāds piemērs nespējamība apmeklēt skolu saņemt pilnvērtīgu izglītību strādāt visdažādākajās jomās saskaņā ar savām zināšanām un spējām bez jebkuras uz dzimtas bāzētas segregācijas vai diskriminācijas kā arī plaši izplatīta nabadzība tieši zemāka ienākuma līmeņa ģimenēs kur galvenais apgādnieks ir sieviete šādas situācijas un tam līdzīgo mūsu pasaulē vispār nevajadzētu būt tāpēc es nobalsoju par. Doamna Makovei nu este, and this time Mr. Kelly for real. Kelly kungs, lūdzu, Makavejs kundzes nav, un lūdzu, Kelly kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlreiz varu teikt, ka es varēšu šeit balsot kopā ar manu politisko grupu par, un mēs varējām panākt lielu vairākumu. 520 eh, bija par, 524 bija par, un Tas nozīmē to, ka mēs saprotam, cik svarīgas ir sievietes, un mēs vēlamies, lai pastāvētu patiesa līdztie, līdztiesība. Un mēs bijām pret 7. un 19. grozījumu, kur tika runāts par to, ka ir obligāti jābūt eh, jaunatīstības valstīm pieejamiem abortiem. Mūsuprāt, tā nav pareizā pieeja, un tāpēc mēs šos grozījumus noraidījām. Mm, un šie grozījumi arī tika kopumā noraidīti, tāpēc mēs varējām balsot par šo ziņojumu kopumā. Bet, ja ir, ja starptautiskajā līmenī tiek piedāvāti abortu iespēja, mēs esam pret. Paldies! Liels paldies! Zaborskas kundzes ziņojums. Un Šoidarovas kundzes tiek dots vārds viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā eh, ar Eiropas parlamenta principiem mēs esam par to, lai būtu vienlīdzīgas iespējas un attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos. Mēs saprotam, ka formāli šis princips eksistē, bet praksē, diemžēl, princips nedarbojas. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu uh, kolēģe Anna Zaborska uh, ir paveikusi lielu darbu, milzīgu darbu un piedāvājas mums šobrīd ļoti labu iniciatīvu. Pāri par 340 deputātiem ir nobalsojuši par, un manuprāt, tas ir ļoti labs signāls, ļoti labi parāda, ka mums ir jāmeklē uh, konsensus šajā gadījumā. Mums ir svarīgi, lai sievietes veicot to pašu darbu, saņemtu to pašu atalgojumu, ko vīrieti. Un uh, ļoti svarīgi, lai saskaņā ar Zaborskas kundzes teiktu, bija, e, būtu labi priekšlikumi, bet dažos gadījumos daži priekšlikumi jau pārkāpj subsidaritātes principu, jo, piemēram, kad tiek runāts par kvotām un tā tālāk. E, šeit jau ir runa par tādu regulējumu, kas Eiropas parlamentā e, jurisdikciju pārkāpj. Mums ir svarīgi mēsināt, risināt risinājumu, meklēt tādu risinājumu, kas būtu absolūti praktisks un kas būtu atbalstīts, jo tādā gadījumā vienlīdzīgas iespējas un attieksme pret vīriešiem un sievietēm tiks pilnībā ievērotas. Priekšlikums, kas šobrīd ir pieņemts, ir uh, saistīts ar ir saistīts ar Zaborskas kundzes uh, nostāju. Tagad lūdzu Morvēs kundze. Uh, Zaborska asszonynak a... Zaborska skundze. Un Zaborskas kundas ziņojums par vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumu. Šajā gadījumā es, bal, es atturējos. Tas ir tādēļ, ka pati referente īstenībā atturējās. Viņa negribēja balsot par savu ziņojumu. Varbūt tas varētu likties dīvaini, bet es paskaidrošu, kāpēc tā notika. Jo tas ir tādēļ, ka mēs turpinām pārbaudīt ārējos uzņēmumus un parlamenta deputātu darbs tiek vērtēts un tad katrā dalība valstī e, parasti ir e, dažādi tādi reitingi. Un, e, ja kāds raksta ziņojumu, tas, protams, ir ļoti labi, tad var teikt, ka diezgan daudz punktu tiek piešķirts. Uh, Zaborskas kundze, viņa raksta ziņojumu, viņa tik tiešām konservatīvas, dep konservatīva deputāte, un viņa galu galā bija spiesta, eh, eh, it kā no viņas nāktu ziņojums, kas īstenībā ir eh, pret viņas pašas pārliecību, un tāpēc tie grozījumi vienkārši izkropļoja tekstu, tāpēc mēs varam mācīties no tā, kas ir noticis. Sanāk tā, ka ir svarīgi neatkāpties no politiskām vērtībām. Uh, līdztiesību garantēšana sieviešu vīriešu starpā gan darba jautājumos ir viens no vissvarīgākajiem un fundamentālākajiem principiem uz kuriem balstās eiropas savienība. ir piemēram pilnīgi pašsaprotami ka vislabāk darba ietvaros realizētiem mērķiem sagatavotiem kandidātiem arī jāsaņem konkrētas darba vietas neatkarīgi no viņu dzimtes vai jebkuriem citiem faktoriem tas pats attiecas arī uz vienādu atalgojumu vienādu darba izdevumu pildīšanas gadījumos. tajā pašā laikā ir svarīgi panākt lai darba devēji sastādot pieņemamu kandidātu sarakstus censtos arī saglabāt bilanci starp dzimtēm kur um, eh, vien tas ir iespējams izējot piemēram no kopējā saņemtā iesniegumu skaita attiecīgi uz katru dzimti un kamēr izējot no tīri bioloģiskiem iemesliem sievietes un vīrieši nav vienādi tajā pašā grūtniecībā un tā tālāk var nestāties vīriešiem. tomēr diskriminācija nav pieļaujama un es ar lielu prieku atbalstīju šo dokumentu. Es balsoju pret šo ziņojumu Tāpēc, ka šeit ir pretrunas. Vienā punktā tiek runāts par to, ka ir nepieciešami, nepieciešama profesija klasifikācija, kas nav, kas nav valsts kas nav balstīta uz dzimumiem, bet te pašā laikā tiek runāts arī par dzimumu kvotām. Manuprāt, tas ir pilnīgi neloģiski. Manuprāt, ir svarīgi, lai vīrieši un sievietes cīnītos par darba vietām, par jaunajām darba vietām, pēc vienota principa, nevis tā, ka būtu ie, ieliktas kādas kvotas. Mūsu mērķis ir, lai cilvēki iegūtu darbu, balstoties viņu profesionālo kvalifikāciju. Tāpēc arī pozitīvā diskriminācija it nemaz nav pozitīva. Lielas paldies, un tagad lūdzu Kelī kungs. Eh, paldies, priekšsēdētāji. No ziņojuma nosaukuma varētu spriest, ka ik viens ir gatavs atbalstīt šo ziņojumu, bet ir skaidrs, ka daļai bija problēmas ar ziņojumu iekļautiem ieteikumiem. 344 no 568 deputātiem varēja atbalstīt šo ziņojumu. Tādas nu ir tās lietas. Es balsoju pār šo ziņojumu, izņemot 17. grozījumu pirmo un otro daļu mana partija Fina Gēl eh, arī balsoja pret šiem diviem grozījumiem, bet kopumā mums ir jādara daudz vairāk, lai nodrošinātu eh, dzimumu vienlīdzību, it īpaši arī attiecībā uz pensijām un eh, karjeras izaugsmas iespējām. Manuprāt, daudz, kas jau ir paveikts šajā jomā, bet mums ir nepieciešams noteikti jauns noteikums, lai būtu tiešām līdztiesība. Paldies, Sogor kungs tālāk. A jelentésben hangsúlyt kap a munka és a család közötti egyensúly. Paldies, priekšsēdētāji, šajā ziņojumā mēs eh, likām uzsvaru uz to, ka pietrūkst līdzsvaras starp eh, privāto un profesionālo dzīvi. Tekstā tiek arī eh, sacīts, ka šis spiediens ir viens no iemesliem, kāpēc samazinās dzimstība uzskatu, ka neko nedarot dzimstības labā mūsu sabiedrība piedzīvos ļoti negatīvas sekas, un tā kļūs par būtisku problēmu tuvākajās desmitgadās. Vēlme dzemdēt bērns, protams, ir saistīta arī ar situāciju, kad sieviete saskars ar diskrimināciju darbā. Lai nu kā es atzinīgi vērtēju ziņojumā izteikto piezīmi par nevienlīdzīgu samaksu, darba samaksu. Paldies, referents Zaborska. Za svoju vlastnú správu. Zvlášť ma to mrzí preto. Paldies, priekšādētāji. Es nevarēju pati balsot par savu ziņojumu. Uh, Un tas ir ļoti slikti, jo īstenībā daudzi priekšlikumi, kas sākotnēji bija šajā dokumentā, šie priekšlikumi bija ļoti labi. Un, piemēram, tika runāts par uh, atšķirību samaksā. Un, piemēram, ja mēs paskatāmies eh, pēc pirmā bērna piedzimšanas, bieži vien atalgojums eh, sievietēm ir daudz mazāks. Un jo vairāk bērnu īstenībā, jo lielāka atšķirība. Citi jautājumi, kas ir saistīti ar uh, medicīnisko aprūpi, tad sanāk tā, ka bieži vien šajā jomā strādā tieši sievietes, un viņas pēc būtības tiek it kā sodītas par to, ko viņas dara. Taču te pašā laikā daudzos gadījumos šeit ir jau ar grozījumiem iekļauti tāda priekšlikumi, kuriem es nevaru piekrist. Daži no šiem priekšlikumiem ir tādi, kas nerisina jautājumu, jautājumus tāpēc, ka daudzos gadījumos vārds sievietes vispār ir pazudis no šiem grozējumiem. Verbalā reuniunī va fi înaintat Parlamentului spre aprobare. Protokols tiks iesniegts apstiprināšanai nākošā sēdes sākumā. Ja iebildumi nav tad rezolūcijas, kas tiek pieņemtas, tieks nos, iesniegtas personām, kam tās un organizācijām, kam tās paredzētas. Debatas beidzam. Paldies!